atbildības tos, kas mūs gal galā noved šajā krīzē. Tie, kas visu laiku postulē tikai taupīšanu, e, domā aplami. Tā nav vienīgā izēja no krīzes. Un priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Paldies! O, Mr. Petru Luhan. Petro Luhan kungs lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Apreci... Paldies, priekšsēdētāji.